paziņojums par Eiropas pilsoņus, pilsoņu iniciatīvu eh, gadu tā ieviešanu praksē un šķēršļu pārvarēšanu. Skaists nosaukums, un tāpēc es bez kavēšanās dodu vārdu komisārei. Paldies priekšsādātāji, godējumie deputāti. Paldies par iespēju īsi jums prezentēt šo pirmo izvērtējumu Kaut gan ir varbūt pārāk izdarīts galīgs secinājums, tomēr šodien ir patīkami apspriest šos jautājumus ar jums un ieskicēt apsvērums, kāda varētu būt noderīga nākotnē. Es gribu pateikties visiem parlamentu deputātiem par aktīvu sadarbību un ceļa, cekošanu ceļkārtēji lai gan šī ieviešana ir pagaidām ir noritējusi bez lielām grūtībām, domāju, ka varam lepoties ar šo jauno dalības demokrātijas instrumentu. Pozitīvās tendences pirmajā gadā rāda to, ka mēs saskaramies ar potenciālu kaut kam, kas varētu būt par nozīmīgu līdzekli Eiropas pilsoņiem, lai tie varētu tieši piesaistīties mūsu institūciju darbam. Pilsoņu iniciatīva var viest optimismu, pilsoņi vēlas teikt savu vārdu, tie vēlas iesaistīties, piedalīties, un mēs sniedzam viņiem līdzekļus, lai to varētu īstenot. Kaut gan ir neiespējami paredzēt jebkuras iniciatīvas gala rezultātu, tomēr tās, eh, tādas ir to vērts iniciatīvas aptver e, ļoti plašu jomu, mēdījus, plurālismu, izglītību, valsts pakalpojumus, testus uz, e, testēšanas uz e, dzīvniekiem, viesabonēšanas izmaksas, mobilitāti un tā tālāk. Ko? Un ir pilnīgi skaidrs, ka iedzīvotāju grupas mobilizē pārobežu viedokļus un izraisa debates par nozīmīgiem jautājumiem. Tas ir tieši tas, ko mēs vēlamies panākt. Tomēr ir bijuši arī zināmi satricinājumi un grūtības, un komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un organizatoriem ir strādājusi, lai mēs varētu nodrošināt šī instrumenta veiksmīgu darbību. E, tā bija mācīšanās visām iesaistītajām pusēm, un es gribētu pasvītrot dažus jautājumus, e, kuros komisija ir strādājusi īpaši, kā arī gribu skaidrot dažus e, neskaidras koncepcijas. Pirms gada, 12. gada aprīlī, kad šī iniciatīva stājas spēkās, tad Eh, mēs nevarējām iedomāties, ka varētu būt tik grūti rast pakalpojumu sniedzējus tīmekļa vietnei, kas apkalpotu eh, tieši saistes eh, parakstu vākšanas centrus, kas būtu bezmaksas. Komisija apņēmās arī ņemt vērā paziņojumus parakstu vākšanai 12, eh, pēc 12 mēnešu noteiktā perioda. Eh, kā jūs eh, redzat, ir daudz kas ietekmējis šos termiņus un ir bijis, eh, bijuši zināmas grūtības, lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu visos eh, procesa etapos. Tāpat arī ir notikusi būtiska sadarbība ar dalībvalstīm, lai risinātu to bažas. Un šobrīd mēs varam sagaidīt labāku tehnisku un administratīvu sagatavotību šīm darbam. Tāpat arī komisija ir darījusi vēl vairāk nekā pieprasīts regulā, lai padarītu eh, Eiropas pilsoņu iniciatīvu par veiksmes stāstu atbalstu. Jūs varbūt teiksiet, ka daudz no šīs iniciatīvas nav, nebūtu bijis nepieciešams, ja ieviešams noteikumi būtu stingrāki. Iespējams, ka tā ir taisnība, taču mēs, rasa, eh, eh, mēs skatām jūtīgus jautājumus, personas datu jautājumus, tehniska rakstura un risinājuma jautājumus eh, parakstu savākšanai. Protams, nekas nav ierakstīts eh, cirsts akmenī. Komisija līdz ar eh, organizētājiem parlamentu ir apņēmusies strādāt, lai ik viena iniciatīva eh, tiek pieņemta uz labi informēta pamata. Un tāpat arī būs jādomā, vai paturēt esošo decentralizēto sistēmu, vai pārvietoties uz centralizētu parakstu savākšanas sistēmu. Runājot par programmu nodrošinājumu, ir izskanējušas kritikas, ka tā nepalīdz organizatoriem kampaņā, kas pilnībā atbilst patiesībai. Komisārs Šefkovits sacīja, ka komisijas piedāvātie rīki, lai atvieglotu parakstu vākšanu. Uh, un neko citu, un tālāk organizētājiem pašiem ir jādomā par to, kā viņu iniciatīvas tiks nodotas tālāk. Komisija turpina piedāvāt tehnisku palīdzību, lai varētu optimizēt sagatavošanos un procedūras īstenošanu. Tāpat arī ir izskanējuši apgalvojumi, ka komisijas programma nodrošinājums nav ticis um, pārbaudīts. Tas neatbilst patiesībai E, ir notikuši e, stress testi, vesela rinda ar citām pārbaudēm, un mēs e, turpinām strādāt, lai šo programmu nodrošinājumu uz, uzlabotu vēl tālāk. Tāpat arī komisija pagājušā gada beigās organizēja semināru, kur tikās ar ārējām interesētajām personām. Šobrīd tikai divi, divas firmas ir izteikušas savu ieinteresētību turpināt strādāt pie šī projekta. Tāpat arī mēs uzklausām kritiku par to, kā pilsoņi dažkārt atklāja, ka viņi nespēja atbalstīt kādu e, iniciatīvu un uzskata, ka viņu tiesības tiek liektas, un tas nav komisijas dēļ vai programmu nodrošinājuma dēļ, bet e, tas ir juridiskais ietvers, e, kurš šeit darbojas. Komisijas priekšlikums atļāva visiem pilsoņiem iztenot viņu tiesības neatkarīgi no dzīves vietas. Tomēr uh, regula, kā to pieņem parlaments un padomi, ieviesa dažādas datu prasības dalībvalstīs. Un tādējādi, piemēram, apvienotie karalistē īrijā, ārpus eh, Eiropas Savienība ārpus mītnes valsts nevar atbalstīt eh, pilsoņu iniciatīvu neatkarīgi no viņa dzīves vietas. Komisija uzskata, ka tas nav pieņemami un tāpēc dalību valstīm vajadzētu mazināt Eh, savas attiecīgās datu prasības. Visi šie būtiskie jautājumi ir skatāmi, taču tie nedrīkstētu aizēnot mūsu sasniegums pēdējo gadu laikā. Tāpat arī nodrošināt to, ka iniciatīvas ir eh, pasākums tās. Tu noslēgumā es gribu pateikties dalību valstīm un parlamentam, kas ir cieši un daudz strādājis, lai padarītu uh, šo iniciatīvu par veiksmes stāstu. Tāpat arī komisija pasvītro, ka tā ir vienoti mērķi ar Eiropas parlamentu ar pilsoņiem un vēlas mudināt pilsoņu dalību Eiropas politiskajā dzīvē. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir būtisks papildinājums mūsu tradicionālajām reprezentatīvās demokratīvas struktūrām. Tāpat tā ir alternatīva pilsoņiem, kur iesaistīties iniciatīvās tādā vai citā veidā, tiešā veidā ar institūcijām. Paldies par šīm debatēm un domāju, ka ir samērā daudz paskaidrots. Eh, paldies komisārs Kundze un tagad došu vārdu runātājiem no grupām. Vispirms Gabriels Kundzei no Tautas partijas. Paldies, eh, priekšsēdētāji komisārs Klons, godējumie kolēģi. 13. gadā mēs atzīmējam divus gadus eh, kopš ir uzsākta Eiropas pilsonības un vienu gadu kopš pilsoņu iniciatīvas eh, ir uzsākta. Un tagad mēs varētu izdarīt kopsavilkumu. Participatīvā demokrātija, dalības demokrātija ir mūsu debašu centrā pusotru gadu pirms eh, nākošā gada Eiropas vēlēšanām. Un tas ir mūsu vēstījums mūsu sabiedrībām, pasītrojot mūsu principus un mēģinot tuvināties mūsu pilsoņiem. Un lai mēs varētu visi strādāt kopā Lai šī iniciatīva pēt, spētu sasniegt savu mērķi, ir nepieciešams atbalsts, lai šī iniciatīva būtu caurskatām un vainagotos panākumiem. Un šeit ir ļoti daudz sastāvdaļu. Šī ir pirmā pārnacionālā iniciatīva Eiropas līmenī, kura var koriģēt un mūsu aktivitātes labot mūsu kļūdas. Tā ir pozitīva iniciatīva. Uh, pretēji lūgumrakstiem, prasījumiem, kas tiek nosūtīti Eiropas ombudam, Eiropas iniciatīva dod iespēju pilsoņiem sniegt viņu pozitīvo atbalstu. Pretēji referendumiem, kura ir jāatbild ar jā vai nē, iniciatīva caur šīm tīmekļa vietnēm pilsoņi var nākt klajā ar savām pozitīvajām idejām, lai labotu mūsu pieļautās kļūdas. Tāpat uzskatu, ka šai iniciatīvai ir jākļūst par patiesu realitāti. Mēs saskaramies ar vairākiem šķēršļiem. Mums ir vairāk jāinformē mūsu pilsoņi, un instrumentiem ir jābūt zināmiem mūsu pilsoņiem, lai tie spētu aizstāvēt savas intereses. Kā mēs varam informēt, kā mēs varam strādāt vairāk, veidot plašākas kampaņas, kā pilsoņi var kļūt pār šīs iniciatīvas īpašniekiem. Ir svarīgi, lai mēs pie tā strādājam, tāpat arī, lai mēs sekojam procesu norisei lai mēs rastu līdzsvaru starp to, ko cilvēki sagaida, un likumdošanu, kas tiek pēc tam pieņemta. Tāpat arī mums iespējams ir jāgroza uh, process. Komisija un vairāk referenti ir piedāvājuši grozījumus, tomēr atsevišķos līmeņos un posmos ir vērojams elastīguma trūkums un tie grūti iztenojami. Tik tiešām eh, komisija mūs atbalstīja, kad eh, pagaidu un papildus pasākumu bija jāpieņem, taču mums ir cieši jāseko tehniskajiem aspektiem, kas ir saistīti ar programmu nodrošinājumu. Atsevišķas eh, iniciatīvas nevarēs eh, izmantot 12 mēnešu periodu parakstu vākšanai. Komisijai ir jādara kaut kas, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgus piekļuvis nosacījumus. Iniciatīvām ir jā, pie, būt ar konkrētām dimensijām un vēlāk jāizpaužas likumdošanām. Mūsu parlamenta loma ir tā, ka mēs varam būt ļoti noderīgi pilsoņiem, organizējot uzklausīšanas un citus pasākumus, taču mums ir jāturpina strādāt roku rokā, lai varētu turpināt strādāt pie šīs iniciatīvas. Tā ir pa, <clears throat> paredzēta pilsoņiem nākošais runātājs ir Enrique Guerrero. Paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka šī ir ļoti plaša iniciatīva un viens no jauninājumiem, ko mums viesa Lisabonas līgums Eiropas pilsoņiem, lai varētu apvienoties un uzsākt Eiropas pilsoņu likumdošanas iniciatīvu. Balstoties uz šiem pamatiem parlamentu un komisijas darbs lai apstiprinātu attiecīgo regulu, domāju, ka bija apmierinošs, relatīvi ātrs un katrā gadījumā ļoti pozitīvs, ņemot vērā šos jautājumus, kas ir saistāmi ar pilsoņu tiesībām. Nebija nekādas pretestības puses no parlamenta, kurš e, ir pārstāvības e, demokrātijas centrs. Un vienmēr tika uzskatīts, ka tā bagātina mūsu kapacitāti pārstāvēt pilsoņus. 2015. gadā mēs esam paredzējuši veikt pārskatīšanu, taču vai mēs, eh, varbūt mums tas ir jādara jau tagad, jo mēnesi pēc tam, kad šī iniciatīva stājās spēkā, neviena nav īstenojusies. 30 ir īstenojusies ir piedāvātas, 14 turpinās, un šķiet, ka vēl ir pasākumi, kas tos bremzē. Mēs varam būt daļais apmierināti par to, ka temati, kas interesē pilsoņus, ir ar augstu so, sabie, sociālu saturu, tie ir saistām ar dzīves kvalitāti, ar apkārtējo vīdi, ar izglītību, ar mm, tiesībām, ar pētniecības darbu, ar satiksmi, un tomēr mēs esam zināmā mērā apmierināti jo to, šo iniciatīvu mazāk var ietekmēt tirgus lobby, un, bet mēs visi esam vienisprātis, ka pastāv tehniska rakstura, materiāla un juridiska rakstura problēma. Aicinu komisiju uzrunāt padomu, lai tās eh, samazina problēmas, kas iz, eh, ir dalībvalstu kompetencija konkrēti parakstīšanās iespēja tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus savas uh, eh, piedarības valsts. Un domāju, ka tā ir vēl viena iespēja pilsoņiem justies Eiropiešiem un tiešā veidā piedalīties likumdošanas procesā. Paldies, Salam kungs, nākošais runātājs uz trim minūtēm Elvā. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pēc Lisabonas līguma pieņemšanas eh, iestājās, stājās spēkā eh, pilsoņu iniciatīva, kas eh, novērš arī daļu no demokrātijas deficītu. Un uh, mēs redzam, ka cilvēki var iesaistīties un uh, pievērsties problēmām, piemēram, uh, ap, aptaujā īrijā tika atklāts, ka apmēram 6% cilvēku nebija dzirdējuši par uh, pilsoņu iniciatīvu, bet 70% cilvēku uzskata, ka viņi varētu to kādreiz izmantot. Un šis ir instruments, lai cīnītos ar demokrātijas deficītu un ļauj iesaistīt arī likumdevējiem pilsoņus. Uh, um, likumdošanas priec, procesā, bet uh, tas būtu vairāk uh, uh jāpadara pieejamāks. Un fakts, ka 70% cilvēku uzskatītu, ka viņi varētu to izmantot, tad uh, mēs redzam, ka cilvēkiem ir interese iesaistīties uh, kā pilsoņiem likumdevē darbā. Pilsoņi vēlas uh, dot savu ieguldījumu un viņi vēlas, lai viņi tiktu uzklausīti. Fakts, ka iniciatīvas ir saņemtas par ūdeni, uh, mēdīju plurālismu un uh, ātrumu ierobežojumiem, tas. Uh, uh, nozīmē, ka šis instruments tiešām ir patiesa Eiropas instruments, kurā pilsoņi var iesaistīties. Uh, Cenšoties padziļināt un paplašināt eh, Eiropas Savienību, mums ir jāiesaista pilsoņu praktiskākā veidā un jānodrošina, ka veidojam tādu Eiropas Savienību, kuru eh, vēlas pilsoņi. Un viena no lielākajām kritikām eh, Eiropas Savienībā ir tā, ka tā nekomunicē ar saviem pilsoņiem, kā likumdošana tiek pieņemta no augšas uz leju ja uh, efektīvāk mēs ieviestu uh, pilsoņu iniciatīvas, tad varētu labāk iesaistīt pilsoņus bet uh, šīs uh, uh, izdevības tiek laistas garām, jo tiek uzliktas pārāk liels administratīvas birokrātiskas prasības. Dažādi kritēriji ir problemātiski, cilvēki sūdzās, ka nav skaidrības par to, kā viņi var piekļūt šim instrumentam. Nevajadzētu zaudēt pilsoņu laiku um, un būtu jāsniedz skaidra informācija par pieejamību šai, šim instrumentam. Uh, un praktiski jārisina problēmas, kas pastāv šajā sistēmā, lai pilsoņu iniciatīva eh, būtu eh, pieejama pēc iespējas vairāk pilsoņiem. Es atbalstu ideju, ka būtu jābūt vienotiem kontaktpunktiem šīm iniciatīvām, lai pilsoņiem nebūtu jāprasa 27, 328 eh, dalību valstīs informācija jāļauj pilsoņiem piedalīties iniciatīvās, neskatieties uz to, kuras valsts pilsoņi viņi ir un kurā valstī viņi dzīvo. Šis ir viens no svarīgākiem punktiem uh, pilsoņu iniciatīva Lisbonas līgumā uh, un uh, jānodrošina, lai šis demokrātijas instruments strādātu tiešām pilsoņu labā. Un visbeidzot, es gribētu uzdot uh, tieši jautājumu komisārai, kāpēc mēs nevaram uh, panākt pilsoņu iniciatīvu par uh, parlamenta vienu atrašanās vietu. Es saprotu, ka tā tika iesniegta, bet tas tika nobloķēts. Paldies! Elvārt kungs, vai jūs pieņemat uh, zilās karts jautājumu no Makmilan kunga? Uh, nu, lūdzu. Lūdzu, Makmilan kungs, pavisam īsi. Es tikai gribēju pajautāt Elvarkungam, vai viņš piekrīt, ka tas ir tiešām ļoti žēl, ka sarunās par uh, uh, uh, pilsoņu iniciatīvu uh, tika teikts, ka um, nevar būt iniciatīvas par parlamentu atrašanās vietu, un mums vajadzētu pateikties uh, eh, Mālstrēms kundzei, kura uh, um, organizēja iniciatīvu, un tur ir saņemti 1,27 miljonu pārakstu, un lūgumrakstu komiteja tagad ir reaģējusi uz šo uh, iniciatīvu. Paldies uh, Maconikundzei un Šulckungam. Lūdzu, uh, paldies. Uh, manuprāt, Makmilāns Kotkungs jau visu pateica, un es arī īsti nesaprotu, kāpēc mums nav šī iespēja un es gribētu lūgt komisāru tieši izteikties par šo jautājumu, tad, kad viņi atbildēs. Paldies! Un tagad Āfner kungs, četras minūtes lūdzu. Jā, Lībe. Jā, darbie kolēģi un kolēģis, dāmas un kungi, Eiropas pilsoņu iniciatīva ir instruments, un tas ir tāds plašs piedāvājums Eiropas pilsoņiem un pilsonēm. Mēs sakam, šī Eiropa nav viss uh, eh, tikai institūcija un valdība Eiropa, bet pirmām kārtām tā ir pilsoņu uh, Eiropa, tā ir mūsu un jūsu Eiropa lūdzu. Iejaucieties, uh, izsakiet priekšlikums, uh, nosauciet uh, tās tēmas, par kurām esat norūpējušies. Tas ir šis plašais piedāvājums Eiropas iniciatīvai, un es esmu ļoti lepns par to, ka tas patiešām ir izdevies un gribu sveikt visus tos, kas pie šī projekta ir strādājuši. Gribu vēl atgādināt, ka šis instruments ir izveidojies pēc pilsoņu pašu prasības. Tā bija Eirotopija, Vācijas pilsoņu iniciatīvas, referenduma iniciatīva tika iekļauta Pilsoņi izteica daudz priekšlikumus, un tie bija konventa dalībnieki, kas uh, šo ideju turpināja, un pēc tam uh, darbu turpināja komisija, padome un uh, parlaments. Visi, kas iesaistījās šajā darbā, uh, atceras um, garās diskusijas. Un šodien varam teikt, ka šī, šis solījums Eiropas pilsoņiem ir daļēji izpildīts. Un tā ir tieši mūsu lieta, vai mums izdosies to pilnībā īstenot, vai arī tas paliks tāds uh, līdz pusē padarīts darbs. Pilnīgi skaidrs, ja ir tāds pirmais uh, lielais transnacionālais uh, instruments, tad jāsaka, ka šī uh, Eiropas pilsoņu iniciatīva ir uh, nu, tā kā mazs bērns, kas pirmos soļus spēr, un mums jākonstatē, nu, tieši šobrīd tas um, ne, eh, nevar tā ātri paiet, ir dažādi šķēršļi, un es gribētu, lai visi šķēršļi viens pēc otra tiktu novērsti. Pirmais šķērslis ir tāds, ka lielākā Eiropas pilsoņu daļa nemaz nezin, ka ir šāds instruments. Toreiz pirms tā stāšanās spēkā aicināja prezidents Šulcs, Barozo un Rompeju lai viņi eh, kopā uzstātos un paziņot Eiropas pilsoņiem sāks jauna ēra. Mēs gribam jūsu idejas, jūsu priekšlikums uzklausīt, mēs negribam eh, būt Eiropa, kas eh, runā un lemj no augšas uz leju, bet gan uzklausīt jūsu domas, izsakiet priekšlikums, mēs vēlamies tos uzklausīt. Nav jau vēl ar arī par vēlu. Mēs piedzīvojam šo Eiropas pilsoņu gadu un būtu ļoti liederīgi, ja komisija izmantot savus pilnvars un ja trīs institūcijas padomi, parlaments un komisija uzrunātu pilsoņus un teiktu. Pilsoņu gadā jūs mums esat nepieciešami, dārgie pilsoņi, lai veidotu kopējo Eiropu. Uh, Izsakiet priekšlikums, lūdzu iesaistieties. Komisija tik daudz līdzekļu izmanto uh, dažādiem projektiem, nu, piemēram, uh, parlamentu vēlēšanām. Un pilsoņi pamanīs, ka būs vēlēšanas, redzēs uh, plakāts, redzēs uh, arī citus um, paziņojums. To varbūt uh, varētu arī tik plaši nereklamēt. Nākošais ir daudz tehnisku problēmu, uh, tiešsaistes. Uh, Eh, programmas nefunkcionē. Eh, un tagad ir tāds pagaidu risinājums un ierobežotam iniciatīvu skaitam. Dažās iniciatīvās ir laiks ticis zaudēts eh, šo tehnisko nepilnību dēļ. Mums ir nepieciešams vienots risinājums, viena Eiropas platforma, kur visi varētu savu iniciatīvu izvietot un pilsoņi varētu redzēt, kāda ir attīstība. Un šai platformai jābūt pilnīgi bezmaksas, lai pilsoņi to varētu izmantot. Uh, Ir daudz problēmas, kas ir saistīts ar tieši saisti, un tās ir saistīts arī to, tiks, cik sarežģīts ir šis normatīvais akts, un arī certifikācija, parakstu atzīšana. Kādēļ mēs nespējam to vienkāršot un vienotā veidā izveidot, lai būtu paraksts, vārds, adrese, un tas būtu iespējams. Mēs trīs gados to varam vienmēr reformēt, un parlaments ir gatavs aktīvi strādāt. Paldies! Nākošais runātājs Lazaka kungs liekas, ka viņš nav zālē, tādēļ nākošais runātājs būs Batena kungs minūte 30. Uh, thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis ir tāds sabiedrības attiecību pasākums, lai uzklāt vienu slānīt krāsas uh, šim nedemokrātiskajam veidojumam. Ābrams Linholms uh, teica, ka Eh, valdībai ir jākalpo cilvēkiem, un uh, Eiropā nav tāda kopuma cilvēku jeb tautas, uh, un nav tādas politiskās identitātes, ar kuru cilvēki var identificēties, tāpēc nekad Eiropas Savienībā nevarēs būt uh, kopīga demokrātiska sistēma. Vienīgā demokrātija, kam ir kaut kāda jēga, ir nacionālo valstu demokrātija, kurā cilvēki var iegūt kaut kādu demokrātisko politisko identitāti. Uh, un valstīs valdības ir atšķirīgas ar atšķirīgām struktūrām, bet lai valsts varētu saukt par demokrātiju, tai ir jābūt vienai būtiskai iezīmei, un tai ir jāspēj ne tikai uh, ievēlēt valdību, bet to arī atlaist un aizstāt ar citu valdību, un tā ir viena no lietām, ko Eiropas Savienībā nav iespējams izdarīt. Uh, Cilvēki neizvēlas komisiju, um, kas ir būtībā Eiropas Savienības valdība, un viņi nevar to atlaist. Un tāpēc neviena valsts, kas uh, ir Eiropas Savienības dalībvalsts, nevar teikt, ka tā ir funkcionējoša demokrātija. Mēs redzam, ka demokrātija tiek iznīcināta. Visas rietumu demokrātijas, jo īpaši Eiropas Savienības valstu demokrātijas, ir attālināts no saviem iedzīvotājiem. Uh, un, uh, piemēram, mi, imigrācija netiek uh, aizskavēta ar politiku, kas uh, cilvēkiem nav pieņemama. Vienīgā pilsoņa iniciatīva, kam būtu kaut kāda jēga, būtu iniciatīva atstāt Eiropas Savienību. Uh, um, apvienotajā karalistē cilvēkiem ir, ir iespēja to izdarīt, balsojot par apvienotās karalistes neatkarības partiju. Paldies, tagad Šalts kungs, uh, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Es esmu parakstījis mutisko um, jautājumu, jo man liekas, ka uzdotie jautājumi ir korekti, un to parāda arī šodienas diskusijas. Trūkumi, kas ir eh, norādīti, tie jānovērš. Lai arī nu, formāli eh, tas vēl netiek darīts. Jo šodien mēs redzam, kāda Tā ir galvenā tēma pārskatam. Jāsamazina birokrātiskās, birokrātiskie šķēršļi un instrumentam jākļūst elastīgākam. Mēs runājam par pilsoņu iniciatīvu un tomēr nevalstiskām organizācijām ir samērā grūti sasniegt gan parlamentu, gan komisiju. Mums ir nepieciešama iesaiste, iekļaušana un tā tālāk arī mēs Eiropas parlamentā, dārgie kolēģi, mums jādod savus ieguldījumus situācijas uzlabošanā. Kādēļ gan mēs nevarētu saistīt pilsoņu iniciatīvu ar mūsu pašu darbu? Veiksmīgām iniciatīvām ir iespēja pārvērsties par uzklausīšanām Eiropas parlamentā, un es domāju, ka neveiksmīgās iniciatīvas var izskatīt kā lūgumrakstus. Šo instrumentu varētu labi izmantot pilsoņu iniciatīva aizvien vēl ir tāds birokrātisks un sastindzis uh, elements, un šāda situācija jāpārtrauc. Piemērs. Uh, pat laban ir uh, viena no iniciatīvām nosaukumā tiesības uz ūdeni, pat laban ir vairāk nekā miljons pārakstu, un piecās valstīs kvórums ir sasniegts piecās valstīs, Itālijā vēl ne, bet uh, pirms uh, diviem uh, gadiem 1,4 miljonu parakstu tur tika savākti, un to vajadzētu turpināt, un vajadzētu kopā uh, organizēt uh, šo jauno iniciatīvu. Paldies! Paldies, nākošais runātais Melcerkungs, minūte 30. Priekšsēdētājs kundze, Eiropas pilsoņu iniciatīva darbojas jau vairāk nekā gadu. To ieviešot, eh, mēs gribējām Eiropas pilsoņiem dot iespēju piedalīties lēmu pieņemšanā un likuma pieņemšanā. Un vienlaikus tai bija jāpaliek eh, caurskatāmai eh, un pilsoņiem tuvai. Līdzinējā pieredze parāda, ka tas nav īsti sasniegts. Daudz iniciatīvu izteicēji sūdzas par uh, izmaksām, par birokrātiskiem šķēršļiem. Nu, piemēram, no Austrijas esmu saņēmis vēstuli, ka tagad gada pēc šīs iniciatīvas sākuma uh, arī iniciatīvā man valsts pret uh, kodola, uh, kodola spēkstacīju izmantošanu uh, tā netiek turpināta. Komisija izvirza birokrātiskas, tehniskas uh, prasības un arī uh, augstas izmaksas ir ar to saistītas. Tā tas nedrīkst būt. Mums ir nepieciešams vienkāršs pieejas mehānisms, un pilsoņu iniciatīvas mērķis bija panākt plašu pilsoņu iesaisti. Šajā izpratnē jāstrādā. Un jau pašā sākumā es norādīju uz to, ka ir bīstami atņemt, jeb nu tā viltot parādīt tādu piedalīšanās iespēju, kas gal galā nav uh, iespējama. Līdz ar to pieaugtu tikai skeps attiecībā pret es un būtu jāpārdomā, vai veiksmīgas pilsoņu iniciatīvas nekļūtu tad uh, automātiski arī par jautājumu, kas būtu jāizskata komisijā ar uh, atbilstošām sekām. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Bekar kungs, 4 minūtes. Paldies, priekšsēdājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Vienu gadu darbojas Eiropas pilsoņu iniciatīva un uh, varam tiešām sveikt tos, kas to izstrādājas, varam sveikt Eiropas pilsoņus, kas visā Eiropā ir iesaistījušies šī tiešā transnacionālā demokrātijas instrumenta izmantošanā. Ir uh, izveidotas 14 iniciatīvas, esmu kā austrietis lepns, ka četras no tām ir uh, ar mūsu piedalīšanos. Gribu sveikt arī ar atbildīgajiem un arī ar komisijas atbildīgajiem struktūrām, kas ne tikai šī projekta sākumā m, mm, piedalījās, bet to arī aktīvi piedal, atbalstīja tad, kad gāja runa par tādu pārējais risinājumu un viņu pašu serveru izmantošanu. Šī pilsoņu iniciatīva nozīmē arī to, ka jāizvērtē kritiski, kas ir sasniegts, un jādomā par uzlabojumiem un labākām izmaiņām. Šī instrumenta mērķis Eiropā eh, saskars ar to, ka tas ir maz uh, pazīstams, un tas ir uzdevums mums visiem, ne tikai komisijai, eh, pa, plašāk paziņot par tā eksistenci. Un mums ir um, jāsaka, man ir jāsaka, ka līdz šim tāda aktivitāte nav novērēta. Un bez tam šī online parakstu savākšana, par to jau vairāk kārt tika runāts, ir tehniski un birokrātiski šķēršļi. Es domāju, ka ideja, kas ir ļoti vērtīga, ko ir vērts turpināt, ir saistīta ar to, ka ir nepieciešams vienāds programma, risinājums un visiem jābūt iespēju to izmantot. Es saņēmu vakar piecus ēpastus, komisārs Konzi, jūs arī esat sadalījumā. Pilsoņiem bija nepieciešams 12 mēnešu, lai varētu sākt vākt paraksts no reģistrēšanas brīža. Es domāju, ka tas tāds, nu, pareizs priekšlikums, jo tas tad nozīmē, ka neto ir 12 mēneši, kuros var strādāt. Un šis 12 mēnešu termiņa sākums varētu būt saistīts ar projektu certifikācijas brīdi. Vēl gribu pieminēt vienu tēmu, kas man pašam liekas īpaši nozīmīga. Es domāju, ka šajā pirmajā pilsoņu iniciatīvas gadā ir visnotaļ uh, leģitīmi noteiktas aktivitātes apšaubīt, uzdot jautājumus par tām. Es domāju, uh, precīzi iniciatīvu, kas uh, kā pirmā pārsniedz uh, miljonu parakstu skaitu, un tās uh, temats bija ūdens. Ūdens šo tēmu populistiski e, spēki izmantoja savām kampaņām. Tika runāts par piespiedu ūdens e, apgāda privatizāciju, ko plānoja es, un tas nav tas tā nav, tā nav taisnība. Un šajā privatizācijas procesa laikā jākonstatē, ka galvenie šīs iniciatīvas virzītāji un lielā apmērā tās ir dažādas arotbiedrības nav, uh, nav īsti pareizo instrumentu, izv instrumentu izvēlējušies. Tā nav īsti Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva, jo šeit mēs saskaramies ar nevis ar pilsoņu iniciatīvu, bet ar tādu institucionalizētu uh, šī instrumenta izmantošanu. Eiropas arotbiedrību savienībai vajadzētu pārdomāt un nākotnē atsaukt savu dalību šeit. Uh, un nākotnē tādas noteiktas politiskas institūcijas. Ne, tām nevajadzētu uh, nepreiz izmantot uh, iniciatīvas uh, instrumenti. Es negribētu nevienā Eiropas valstī uh, dzīvot bez uh, arotbiedrībām. Tas ir pilnīgi skaidri, bet šeit mēs runājam par pilsoņu tiesībām, un tās nevajag padarīt par uh, institucionālām tiesībām. Uh, Parlamentā un uh, komisijā esam lepni par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, bet strādāsim izlēmīgi, lai to uzlabotu un optimizētu. Paldies! Paldies Bekarkungam. Tagad Gurmai kundze, divas minūtes. Paldies, eh, nākošais runātājs Gurmai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisārs. Šis, um, Rīgs ir ļoti nozīmīgs mums, un esmu gandrīz par iespēju par to izteikties. Pilsoņu iniciatīva ir pārnacionāls Rīgs, kurš dod iespēju pilsoņiem tikt uzklausītiem tad, kad tas tiem ir visvairāk vajadzīgs. Līdz šim iesniegtās iniciatīvas, un tas fakts, ka tās pārstāv jaunas idejas, vieš manī optimismu. Jūtu, ka Eiropas pilsoņi ir sākuši saskatīt to pievienoto vērtību. Tomēr nevajadzētu piemirst tehniskās grūtības, ar kurām mēs saskaramies, un atlikušos izaicinājumus. Protams, sagatavojot šo regulu, mēs pār. Mēs ienācām vēl neapgūtā teritorijā. Un arī vesela rinda problēma ir jau daļēji atrisināts ar komisijas e, palīdzību, bet ir jāmeklē ilg, noturīgi risinājumi. Tieši tas pats attiecas uz pareizo līdzsvaru starp datu aizsardzību un lietotājiem draudzīgu vīdī. Domāju, ka pārskatīt regulu vēl ir pārāk ātri. Mums ir nepieciešams veikt pilnīgi izvērtējumu. Es apsveicu eh, komisijas līdz šim īstenotos pūliņus, piemēram, pagarināt eh, parakstu uzkrāšanas eh, termiņus pirmajām iniciatīvām. Un gribu pasvītrot to, cik svarīgi ir vienlīdzīga izturēšanās šeit. Taču ļoti daudz ir jāpaveic līdz pārskatīšanai 15. gadā, stiprinot dialogu ar pilsonisko sabiedrību, organizētājiem, lai varētu ņemt vērā viņu pieredzi un lai padarītu parakstu vākšanu tieši saistē labāk pieejama. Vēl jo vairāk mums ir maksimāli jāsamazina Eh, izmaksas un jāuzlabo komunikācija. Ļoti daudz pilsoņu vēl aizvien nezin, ka pastāv šāda pilsoņu iniciatīva. Mums ir nepieciešama sadarbība starp institūcijām, eh, pilsoņiem un dalībvalstīm. Biju vīlusies, ka viena dalībvalsts bloķēja lēmumu eh, atcelt ierobežojumus parakstu vāšanai. Manuprāt, šī ir būtiska iniciatīva. Gurmājas kundze, uzrunājot pilsoņus, kas ir kopā ar mums, gribu sacīt viņiem, ka eh, aicinu viņus ļoti rūpīgi uzklausīt šīs iniciatīvas eh, analīzi. Un to es gribu sacīt mūsu apmeklētāju grupām. Tagad eh, nākošais runātājs Rinaldi kungs uz divar pus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri! Eh, dārgā Cecīlija, kolēģi, mēs zinām, par ko mēs runājam. Šis ir viens no retajiem instrumentiem, eh, kuri dod iespēju veidot tiešu saikni starp pilsoņiem un Eiropas institūcijām, ne tikai Eiropas pilsoņu gadā, bet arī brīdī, kad eh, mūsu pilsoņu ticība Eiropā ir krietni mazinājusies. To saka ne tikai Eirostat, bet arī tā ir mūsu ikdienas pieredze tiekoties ar pilsoņiem. Šī iniciatīva ir rīks, kas var būt ārkārtīgi efektīgs. Es eh, aicināju savulaik veidot direktīvu par informācijas plurālismu. Parlaments to apstiprināja. Mums bija eh, vēsturisks balsojums ar 30 eh, ar vienlīdzīgu balsu skaitu, un šī līdz ar to iespēju mēs nevarējām izmantot, taču tomēr ir ļoti labi spēt pateikt pilsoņiem, kā ar šīs iniciatīvas eh, palīdzību problēmu, ko savulaik institūcijās nevarēja atrisināt, ir sakārtot. Un tādam jautājumam kā mediju plurālisms jautājums, kas ir mūsu Eiropas Savienības eh, pašā centrā, tas ir ļoti būtiski. Ko tad mēs darām, lai palīdzētu šai pilsoņu iniciatīvai? Pirmkārt, gribu sacīt, ka debatas ir lieliskas, jo pēc gada mēs varam izdarīt kopsavilkumu un ieviest zināmas korekcijas. Mēs jau esam pieredzējuši daudz, un tad, kad mēs izvēr, izmantojam atvērtā koda programmatūru, iespējams, ka tas nav viss vieglāk pārvaldāmais instruments. Un mums ir pie šī jautājuma jādomā. Ņemot vērā pirmo iniciatīvu pieredzi, redzu, ka ir parādījušās papildu izmaksas. Ir tehniskās prasības, certificēšanai tiešsaistē, kas eh, prasības, kas varētu šķist sarežģītas, ir juridiski un likumdošanas jautājumi. Un tad, kad pilsoņiem ir jāsertificē paraksts, tas var kļūt sarežģīti, tāpat arī citi jautājumi. Bet ko mēs visi parlaments esam paveikuši, lai šo labo vēsti darītu zinām pilsoņiem. Lūk, jūsu rīcībā ir šāda sistēma. Šajā gadījumā tehniskai, birokrātiskai sistēmai vēl nepalīdz īstenot vienu no viskaistākiem rīkiem, ko mums dod Lisabonas līgums. Paldies, Aukens kundze, nākošais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Šis ir ļoti nozīmīgs resurss un varu eh, to sacīt apzinoties savu darbu lūgumu rakstu komitejā. Taču ir jāapzinās, kāda ir tā tiešā ietekme. Tagad gribu atbildēt eh, un sacīt Nikolo, ka tas var viest taisa skaitā palīdzēt eh, īstenot diskusijas mūsu vidū, un mums ir jāredz, kā to organizēt labāk, konkrēti paredzot eh, vienotu apstrādi, ko varētu palīdzēt īstenot ar eh, lūgumrakstu palīdzību, komitejas palīdzību, ar, ar citiem rīkiem. Uh, lai kompetentā komiteja varētu piedalīties šajā darbā, lai radītu sajūtu, kā tas ir nopietnas pasākums. Šeit pilsoņi ir ar nozīmīgu uh, ietekmi, bet eh, instruments, protams, vēl nav pilnībā gatavs, eh, un tas ir jāpilnveido. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu uh, jauna šajā parlamentā, un tāpēc paldies jums, ka pirmo reizi var izteikties plenārsēdē. Tagad es pāriešu uz manu otro valodu, kas man arī ir dzimtā valoda itāņu valodu. Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva ir uh, īpaši svarīga šajos laikos, kad pret Eiropu ir tāda kā neusticība. Un um, šķiet ir arī uh, problēmas saziņā un arī birokrātiskas problēmas, to uzsvēra komisārs kundze un arī kolēģi. Viens praktisks piemērs, kas skar manu valsti Itāliju. Iniciatīva par uh, ūdens apgādi jau tika pieminēta, un šeit uh, uh, ir tā, ka vairāk kā pēc deviņiem mēnešiem ir uh, savākt vairāk kā uh, 20 tūkstošu parakstu, bet vajadzēja vairāk kā 50 tūkstošu parakstu. Bet nacionālā referenduma ietvaros dažu mēnešu laikā tika savākti uh, vairāk kā miljons parakstu, bet tas bija pirms kāda laika. Un uh, redziet, kāda ir. Uh, um, atšķirības starp iniciatīvām valsts līmenī un Eiropas līmenī. Acīm redzot, ir bijušas uh, dažādas birokrātiskas un komunikācijas problēmas. Es zinu, ka ir iesniegta iniciatīva, lai vienkāršotu šīs iniciatīvas tiesības, uh, izklausās pēc vārdu spēles, bet uh, um, es gribētu teikt sekojošo. Kamielis ir uh, zirgs, kuru ir radījis birokrāts. Un mums vajadzētu darīt visu, lai atrisinātu šīs problēmas. Paldies! Tagad uh, vārds Ismānska kungam. Priekšsādātājs kundze pagājušā gada oktobrī kopā ar kolēģiem no astoņām dalībvalstīm um, mana politiskā partija Soldarā Polija un EFD uzsāka iniciatīvu vākt pārakstus uh, par uh, klimata pakotni. Bija mērķis apturēt šo likumdošanas pakotni. Mūsu iniciatīva bija ļoti populāra, arī ārotbiedrības to atbalstīja. Eiropas pilsoņu iniciatīvas ideja Lisabonas līgumā bija pareiza, bet uh, ieviešanā ir problēmas, jo īpaši reģistrējot iniciatīvas un arī vācot pārakstus tiešsaistē internetā. Eiropas komisija nav piedāvājusi risinājums, kā šīs problēmas risināt. Arī neskatoties uh, atsevišķu komisijas ierēģņu iesaisti, uh, visa šī uh, procedūra ir diezgan smagnēja un sarežģīta. Mēs taču vēlamies vairāk iesaistīt pilsoņus, bet tehnoloģijas ir pārāk sarežģītas un uh, ir arī dažādas prasības, kas tiek uzstādītas, un tas palielina izmaksas. Arī administratīvās procedūras ir sarežģītas. Ir jāizpilda veidlapa, un tas aizņem vairākas stundas, un nav arī detalizēti pieejama informācija par valstīm, kur ir tā saukto certificēto, jeb apstiprināto parakstu uh, sistēmu, ko vāc tiešsaistē. Uh, Mums vajadzētu tādu sistēmu, kas nodrošinātu, ka parakstu vākšana tiešsaistē būtu vienkāršāka. Pilsoņiem vajadzētu saņemt šo demokrātisko iespēju paust savus argumentus, savu viedokli arī šeit Eiropas parlamentā. Tas ir demokrātisks nosacījums, kur mēs atbalstām. Paldies, un tagad eh, Maier kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Eiropas Savienībā izskan plašas debates, dažkārt ar vispārīgiem streikiem, ar lielām mobilizācijām. Vai ir centrālā banka, kas nav federālā rezerve, vai ir vienota valūta, vai, eh, vai nav tādai jābūt, eh, un citi jautājumi tiek apspriesti pilsoņi vēlas savā rīcībā līdzdalības un lēmumu pieņemšanas instrumentu. Un problēma, ar kur mēs saskaramies, ir tāda, ka šis instruments eh, nedod iespēju to darīt, jo tas eh, Eh, bloķē daudz iniciatīvas. Piemēram, runājot par publiskās bankas veidošanu, izrādās tas nav e, izdarāms. 21. gadsimtā mums ir jāuzdod jautājums, vai pilsoņi var tuvināties e, likumdošanai vai nē. 21. gadsimtā tiek pieņemti lēmumi, atsaukti lēmumi, īstenoti saistoši referendumi un atbalstīt to, lai pilsoņi varētu tiešā veidā pieņemt lēmumus. Tās ir debatas. Un tāpēc es domāju, ka mums ir vēl aizvien daudz darāmā palicis. Paldies, Mejerkungs. Nākošais runātājs Pulāna kungs uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir lielisks instruments pilsoņu rokās. Tomēr to paralizē ad, eh, trūkumi administratīvā, birokrātiskā ziņā. No 30 iniciatīvām pusē tikai bija pieņemamas, un neviena nav sasniegusi miljonu parakstu septiņās dalībvalstīs. Pēc gada darbības un daudziem trūkumiem darbībās esmu pretpilnīgu eh, reformu, kā to piedāvā kolēģi. Ir nepieciešams eh, veikt pasākumus, lai novērstu pretproduktīvas petīcijas, kā piemēram eh, Savienotajās valstīs. Tāpat arī nedrīkst Eh, pieļaut to, ka šīs iniciatīvas izmanto savās eh, interesēs eh, politiskās partijas vai arotbiedrības vai pat kolēģi, piemēram, šeit vienotās parlamenta mītnes sakarā. Nē, šī iniciatīva ir kaut kas pilsoņu rokās, to nedrīkst izmantot, lai cīnītos pret esošo likumdošanu tiesības uz vārda brīvību tam ir jābūt visu rīcībā un nevis ikvienu priekam, papildus komunikācijas trūkumam. Mēs redzam, ka šķēršļi vēl aizvien ir daudz, bet ir pārvarami. Komisijai ir jāuzlabo materiālais un informatīvais atbalsts. Vienkāršosim administrāciju ar vienu apstiprināšanas servisu, vai tā būtu datu aizsardzībai savākšana, neaizliedzot identifikāciju, bet to vienkāršojot nepārbaudīt identitāti ir nozīmē atvieglot eh, krāpnieciskas darbības. Ir jāveic eh, kontrolas darbs eh, tālāk. Un pēc 12 mēnešiem darbības komisija sola veidot parakstu savākšanas sistēmu. Šī sistēma nedarbojas. Un izrādās, ka eh, ne visiem ir vienoti likumi un noteikumi. Ir jārīkojas pietiekami drīz un jānosūt vēstījums pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, bet tāpēc vajag ar viņiem eh, konsultēties. Un noslēgumā gribu uzdot divus jautājumus, kas ir paradoxāli. Vai ir vajadzīga Eiropas pilsoņu iniciatīva, lai uzlabotu pilsoņu iniciatīvu? Un it īpaši, vai komisija vēlas cīnīties pret šķēršļiem pilsonības ziņā šajā pilsoņu gadā, vai nevajadzētu kā mērķi paredzēt mazināt šķēršļus pilsoņu iniciatīvai. Un es negribētu, lai šie paradoksi aizēnotu mūsu jauko iniciatīvas rīku. Paldies, Bulāna kungs, nākošais runātājs Bostināru uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Tā mēs atzīmējam Eiropas pilsoņu iniciatīvas pirmo gada dienu aprīlī. Tas ir dalības demokrātijas instruments, un tas ir pats sākums, bet kas jau ir vainagojies panākumiem. Viena no iniciatīvām, tiesības uz ūdeni visiem, ir savākus vairāk nekā miljonu parakstu un turpina savākt parakstus. Parlamentam ir, šeit ir ļoti nozīmīga loma sagatavojot tekstus. Vairāk nekā divas trešdaļas tekstu ir deputātu sasniegumi, kas apliecina, ka mēs esam apņēmušies stiprināt Eiropas pilsoņu iesaistīšanos, definējot un grozot Eiropas politikas, un mēs varam ar to lepoties. Es varu lepoties, ka es kopā ar lūgumrakstu komitejas locekļiem varējām strādāt veicinot šo dalības demokrātijas instrumentu. Un es gribētu aicināt komisiju ciešāk uzlūkot to risku, ka dažās dalībvalstīs tas var tikt izmantots kā instruments nacionalistiskai propagandai. Un gribu aicināt dalībvalstis dot iespēju pilsoņiem izmantot viņu tiesības. Nā, nākošais runātājs. Eh, Andersone. Šī iniciatīva, eh, kas ir politisks nozīmīgs akts, un arī esmu piedalījusies līdzīgās eh, iniciatīvās, un šī sistēma pagaidām ir vismazāk lietotājam draudzīga. Taču, identificējot lietas laikā, tā neizslēdz ne Eiropas pilsoņus. Mēs redzam, ka tā izslēdz daudzus Eiropas pilsoņus, kas nedzīvo savā uh, pavalstiecības valstī. Pie, tā izskaitā daudzus īrijas pilsoņus, kuriem uh, bija nācies pamest savu valsti. Mēs uh, cieši sekosim tam, kā notiekumi turpinās attīstī, attīstīties un ceram, ka Tiks iekļauta šeit arī iniciatīva par vienotu parlamenta vietu, lai netiktu miljoni tērēti par šo ceļojošo cirku. Andersons kundze izmantoja iespēju uzņemt eh, apmeklētāju grupu un vērst viņu uzmanību šo ļoti būtisko iniciatīvu, jo Eiropas pilsoņu iniciatīva ir instruments jūsu rokās, ko jūs varat izmantot. Un tagad dodu vārdu Jakolīno kungām uz četrām minūtēm. Grazie, signora prezidente, signora komisāri. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Nav nekādu šaubu, ka Eiropa atbalsta pilsoņu tiesības un balstoties uz tām, te tā ir nepieciešams instruments tāds, kāds šeit ir radīts, proti Eiropas pilsoņu iniciatīva. Mēs uzklausījām kolēģus Malstrāms kundzi Nav nekādu šābu, ka līdz šim ir bijušas zināmas problēmas, daļēji arī diezgan lielas problēmas, jo dažas dalībvalstis nav informācijas kampaņas izveidojušas arī uh, administratīvas problēmas un izmantotais programma nodrošinājums nebija lietotājiem draudzīgs. Uh, lai arī ir veikti daži uzlabojumi, tomēr vēl daudz kas jādara. Un tagad a, ir a, skaidrs, ka ir nepieciešams izmaiņas arī administratīvā izpratnē, jo mēs redzam, ka a, šī iniciatīva ir ir sastīta ar lieliem resursiem, resursiem, ko varētu izmantot, piemēram, arī komisija pati, un ka pilsoņi var izteikt konkrētus uh, priekšlikums. Un dalība valsts jāaicina aktīvāk strādāt, tas ir jādara padomēji, mums jāaicina dalība valsts aktīvi strādāt, ir bijušas iniciatīvas, kas ir bijušas visnotaļ veiksmīgas, par to jau tika runāts, piemēram, iniciatīva par ūdeni, Šo iniciatīvu mēs eh, un šo um, instrumentu mēs varētu plašāk izmantot, lai veicinātu pilsoņu eh, iesaisti, risinot eh, jautājumus, kas ir saistīti ar sociālu valsti, ar um, dažādiem viņus interesējušiem jautājumiem. Tā tad ir nepieciešama tāda zinām pārstrādi, un mums ir nepieciešama Eiropas darba kārtība, kas uh, būtu vērst uz pilsoņiem. Mums jānosaka arī pilnīgi skaidrs prioritātes, un tās jāsaist ar to, ko pilsoņi vēlas redzēt. Eiropas institūcijas, tām jāsamazina birokrātiskais šķēršļu kopums un arī jāuzlabo, protams, arī tiešsaistes darbs. Eiropas pilsoņus nedrīkst mānīt. Uh, viņiem jādod iespēja izmantot to, ko esam izveidojuši ar šo instrumentu, tādēļ izmaiņām jābūt ātrām, lai instruments būtu efektīvāks, ātrāks, vieglāk izmantojams, lai pilsoņiem būtu iespēja to plaši izmantot un iegūt informāciju, kāda ir nepieciešama, lai šo instrumentu izmantotu. Tad tas dos šo pievienoto vērtību, uz kur ceram. Eiropas pilsoņi beidzot varēs paust uh, pilnā apmērā viņu viedokli. I, arī īpaši jāpiemina jaunieši. Jā, uh, norāda arī uz to, ka ir tādas ļoti lielas atšķirības un arī, piemēram, jauniešus uh, jāpiemina. Bet jun, jauniešiem ir nepieciešams tāds ļoti skaidrs um, tiesiskais ietvers. Tādēļ šis instruments ir īpaši nozīmīgs. Un noslēgumā aicinājums Malstrāms kundzei, kas aizvien e, ir parādījusi, cik nozīmīgs viņai ir mūsu viedoklis. Komisijai ir e, jāinicē tās darbības, kas nodrošina to, lai dalībvalstis e, aktīvi rīkoties, un no otras puses gluži konkrēti uh, jārīkojas, lai šis instruments tiktu vienkāršots un lai pilsoņi varētu efektīvāk piedalīties Eiropas demokrātijas īstenošanā. Paldies! Paldies tagad uh, Gijom kundze. Paldies, priekšsētājs kundze, mēs redzam šo uh, Eiropas uh, pilsoņu iniciatīvu. Tas ir jauns uh, instruments, bet nozīmīgs Eiropas demokrātijā. Uh, Eiropas parlaments ļoti aktīvi iesaistījās, lai šo iniciatīvu izveidotu un šo instrumentu izveidotu. Daudz runātāji uh, runāja un kritizēja arī tā darbību un uh, runāja par to, ka šis instruments nav īpaši labi zināms. Uh, kolēģi uh, runāja arī par kompleksiem jautājumiem, piemēram, par um, datu, personu datu aizsardzības jautājumiem, par termiņiem, kas dažkārt ir uh, pārāk īsi, lai savākt visus pārākstus. Tātad ir kritiskas balsts, bet tas ir normāli, tas ir process. Liekas, ka tas varbūt ir um, diezgan ilgs process, bet tas atbilst mūsu pilsoņu uh, rūpēm. Nu, katrā gadījumā ir uh, jāstrādā arī, lai novērstu uh, nu, tā ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, Un tikai tās grupas, kas ir vislabāk organizētas un tādi lobby, kas eh, nu, var eh, mobilizēt, tie eh, aizstāv savus īpašās instrumentus un kolektīvās intereses taškārt netiek tik efektīvi aizstāvētas. Tātad ir jāpieņem tādi lēmumu, kas uzlabotu uh, tā darbību. Es esmu pārliecināta, ka arī valdībām ir aktīvāk uh, jārīkojas, lai labāk un plašāk informētu par šo uh, instrumentu. Piemēram, nav padoms paziņojumu, es domāju, ka tā nav tāda tā kā zīme domāt, bet uh, valdībām būtu aktīvāk jādarbojas. To vēlos uzsvērt. Paldies. Nākošā runātāja Zaborskas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, kā jau jūs pieminējāt jūs ievadvārdos, komisija nolēma pagarināt termiņu deviņām pirmām iniciatīvām termiņu, lai visi pilsoņi varētu iesaistīties. Pirmais ierobežojušais datums, kā jūs minējāt, ir 1. novembris. Padomu neakceptē šo jauno termiņu un nacionālās valdības nezinu, kā uh, izmainīt šo noslēguma datumu, un padome arī atsakās atbildēt uz parlamenta prioritāru jautājumu. Tātad padome var rīkoties tā, ka dažas pilsoņu iniciatīvas nu, vienkārši netiek īstenots, un es gribu vērst manu uzrunu uh, padomei, lai uh, tiktu uh, dot atbild uz. Uh, uh, manu prioritāro jautājumu, ko uzdevu un vēlos saņemt atbildi trīs nedēļu laikā, tā tas arī noteikumus ir noteikts, bet uh, padome sešas nedēļas jau nedod nekādu atbildi par uh, noslēguma datumu deviņām pirmajām pilsoņu iniciatīvām, kas tagad darbojas. Padomē jāpauž savs viedoklis par tik nozīmīgu jautājumu, jo tas, ka nav padoms atbildes, tas rada tādu nedrošību attiecībā uz šīm nozīmīgajām Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Komisārs Konze, es aicinu Uh, komisiju un um, aicinu uh, padomu vienoties, lai pirmās deviņas uh, iniciatīvas nepaliktu tādā nedrošībā, jo tas tiešām ir uh, nu, tāds neveiksmīgas situācijas attīstības piemērs. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Martin Kungs, minūte. Much, like other... Paldies, priekšsēdētājs. Tāpat kā citi deputāti parlamentā, uzskatu, ka pilsoņu iniciatīvai ir potenciāls veidot telpu, kurā pilsoņi var uzturēt dialogu ar institūcijām. Tāpat arī tā ir iespēja dažādu valstu pilsoņiem apvienot pūliņus, uh, aizstāvēt pārnacionālas intereses. Pretēji Batenkungam es uzskatu, kā pastāv Eiropas demos. Labprāt uzklausīju komisāras vārdu šorīt un uzskatu, uzskatu, ka tie atbilst patiesībai. Aicinu komisiju turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, kā arī mudināt vienkāršot, uzlabot tehnoloģijas, rast veidus centralizētāji tiešsaistes platformai un ar prieku eh, dzirdēju, ka apvienotās karalistes eh, un īru lēmēju iestādes lems par iespējām saviem pilsoņiem piedalīties iniciatīvā arī ārpus savas mītnes, eh, savas eh, pavalsniecības zemes. Un kopā mums ir jāturpina strādāt ar dalībvalstīm, lai eh, at, novērstu esošos trūkumus. Paldies, Martin Kungs. Nākošais runātājs Senišina, kura šķiet nav klāts, tāpēc nākošais runātājs Estrela uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Lisabonas līgums ir stiprinājis dalības demokrātiju un pārstāvības demokrātiju. Pilsoņu iniciatīva ir pozitīvs instruments, taču, kā mēs dzirdējām, iepriekš ir jāvienkošo procedūras. Tāpēc mēs apsveicam visus komisijas pūliņus, lai veicinātu pilsoņu dālību lēmumu pieņemšanā Eiropas jautājumos. Vēl jau vairāk Eiropas pilsoņu gadā, brīdī, kad Eiropā piedzīvo smagu ekonomisko krīzi, kā, bet tā ir arī politiska un vērtību krīze, un ir būtiski padziļināt dialogu starp valdībām, administrācijām un pilsoņiem Eiropā. Šī iniciatīva un šis dialogs dos iespēju rast vadlīnijas Eiropai, kas palīdzēs atgūt arī pilsoņiem. Ir ļoti būtiski pilsoņiem piedalīties Eiropas veidošanas darbā un arī jādod viņiem iespēja piedalīties Eiropas procesos, un arī tas dot iespēju uzklausīt pilsoņus. Paldies. Nākošais runātais Klevakušs. Paldies, priekšsēdētāji. At, veicinot plašāku pilsoņu dalība ir ļoti svarīga. Tādā veidā pastāv iespēja iesaistīties debatēs, e, jomās, kas ietekmē ikdienas dzīvi. Bet tāpat arī mums ir jāsasniedz tās pilsoņu grupas, kuras parasti necenšas e, ietekmēt Eiropas jautājumus un e, likumdošanu. Un tādējādi mēs to varam panākt ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mēs varam piesaistīt viņu uzmanību un piedāvāt viņiem personalizētāku, noderīgāku rīku, lai veidot viņu nākotni. E, tomēr pastāv zināmi, vēl neatrisināti un uzlabojami tehniski jautājumi. Un jāpatur ir prātā tas, ka ja 30 iniciatīvas ir reģistratīvas un tikai viena ir e, sasniegusi miljonu parakstu slieksni, šķiet, ka kaut kas nedarbojas kā vajag. Paldies. Nākošais runātājs Koferrātī kungs uz eh, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad tika lemts par pilsoņu iniciatīvas ieviešanu, tad uh, Mēs rīkojāmies, eh, manuprāt, tālredzīgi. Šis ir instruments, kas stuvina pilsoņus institūcijām, un mēs apzināmies, cik tas ir nozīmīgi tādā, eh, tajā etapā, ko mēs piedzīvojam šobrīd. Ir nepieciešams instruments, lai mazinātu pilsoņu aizdomas un pat naidīgumu pret institūcijām. Taču Tāpat ir jāapzinās, ka arī šim instrumentam ir robežas un ir trīs lietas, kas būtu darāmas uzreiz. 15. gada pārskatīšana e, ir pārāk tālu, ir jau tagad jāveicinām pārskatīšanas pasākumi. Tāpat arī šis instruments ir maz zināms, jo paradoxāli liels demokrātijas instruments netiek e, izmantots, tāpēc, ka pilsoņi nezin, ka tas pastāv un kā tas darbojas. Uh, Un, visbeidzot, iniciatīvas. Pēc tam tam ir jādod iespējas veidot līkumus. Jo negribu idealizēt procedūru, taču, ja tādā veidā var identificēt problēmas Eiropas Savienībā, kas ir būtiskas un ne, kas netiek darīts, tad Eh, attieksme var kļūt vēl naidīgāka pret institūcijām. Paldies, nā, bez pārējiem pie brīvā mikrofona. Eh, un uh, dodu vārdu Papa Nikolau kungam uz vienu minūti. E Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pēc šīm debatēm gribētu piebilst, ka Mums ir rādītāju kopsavilkums, ko eh, komisija ir mums piedāvājusi. Un tagad kolēģi un cilvēki var redzēt, ka ir ļoti labas un būtiskas iniciatīvas, un mēs redzam, ka pilsoņu iniciatīvas uh, uh, tiek iesniegts, un cilvēki vēlas uzņemties uh, atbildību un kontroli. Un tās ir tiešām lietas, uh, par kurām tiek uh, iesniegts iniciatīvas, un uh, Daudz priekšlikumu nav, bet uh, mēs redzam, ka pēc Lisbonas līguma, kurā tika ieviesta šī ideja, uh, tad šajā situācijā, kad ir daudz bāžas par Eiropu, uh, tad šī ideja tomēr nes augļus. Nav pietiekami tikai stāstīt cilvēkiem par to, bet uh, ir svarīgi, kā minēja kooperatīva kungs, lai uh, daudzi no šiem priekšlikumiem tiešām kļūtu par likumiem. Uh, lai pilsoņi redzētu, ka viņu iniciatīvas darbojas. Paldies! Un tagad uh, Zvērkungam viena minūte. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, paldies, uh, komisārs kundze. Uh, Eiropas Savienības nākotne noteikti būs atkarīga arī no tā, vai demokrātija brīvi varēs izplatīties, vai izdosies pārvarēt demokrātijas deficītu, vai mēs radīsim sistemātisku risinājumu, lai demokrātija var attīstīties. Protams, Eiropas pilsoņu iniciatīva ir būtiska. Tā veicina iespējas pilsoņiem iesaistīties demokrātiskā veidā. Bet ir uh, viena pilsoņu iniciatīva Eiropā, kur ir savākti paraksti, uh, lai panāktu tādu minimālo ienākumu līmeni. Tā ir ideja, kuras mērķis ir, lai visi pilsoņi mēnesī saņemtu uh, minimālus ieņēmumus vienalga, vai viņi būtu bagāti vai nē, tie varētu būt 500 eiro mēnesī. Uh, Un uh, cilvēki varbūt uh, domā, ka šī nauda vienkārši tiks nodrukāta. Kā jūs rēķēsiet, uh, komisārs kundze, 14. gadā, kad saņemsiet šo iniciatīvu? Paldies, uh, Zverkungs, kung, tagad Tūnas kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva būtu instruments pilsoņiem. Pilsoņiem, uh, kas, protams, var piedalīties arī vēlēšanās, bet uh, citādi viņiem citu instrumentu nav. Tam nevajadzētu būt instrumentam politiķiem, kas sēž šajā zālē. Mēs uh, tāpat varam pieņemt likumus Eiropas parlamentā. Un tad, kad es šeit dzirdu balsis uh, no deputātiem, uh, kas saka, ka uh, mums uh, šo iniciatīvu vajadzētu ierobežot, tad es esmu nedaudz satraukta. Mums, piemēram, uh, Um, nevajadzētu pārāk daudz ārotbiedrības uh, um, un lobbyistu šeit pielaist šīm iniciatīvām, bet atstāt šo instrumentu to ziņā, kam tas tiešām ir nepieciešams, bet uh, nepieļaut šeit organizētu interešu grupu iesaistīšanos. Varbūt mums vajadzētu no jauna pārskatīt šos iniciatīvas principus. Vajadzētu arī informēt pilsoņus par šo lielisko instrumentu. Paldies! Un tagad uh, Kadenbakas kundze lūdzu. Frau Präsidentin. Priekšstādājs kundze, komisārs kundze, jā, arī es atcinīgi vērtēju šo jauno instrumentu. Tas dod iespēju pilsoņiem aktīvi un tieši iesaistīties. Kā jau mēs dzirdējām, šodien ir daudz tādas sākuma problēmas, pie kurām mēs strādājam. Atzinīgi vērtē arī komisijas paveikto darbu un elastīgumu. Šo diskusiju beigās mums vajadzētu visu skatīt kopumā, tādēļ esmu iepriecināta par apmeklētājiem. Problēma nav saistīta tieši ar viņiem, bet mums ir jāizmanto pilsoņu iesaista arī parlamentā. Mums jāiz, jāicina vairāk grupu apmeklēt parlamentu, jāveicina skolēnu apmeklējumu problēmas, un es esmu iepriecināta, ka parlamentārium Uh, var apmeklēt bez maksas. Un es gribētu arī ierosināt, lai būtu konsultācijas par publiskām uzklausīšanām kopā ar pilsoņu iniciatīvu. Un lai varētu kopā par šiem instrumentiem uh, paziņot un komunicēt, jo šis ceļš tiek izmantots pārāk maz. Un vēl gribu teikt, ka. Mm, parlamenta deputātu darbība ir tāda, ka mums ir pārāk maz laika tiešiem kontaktiem ar a, pilsoņiem, a, lai a, es a, aicinu pārdomāt tā, lai mums būtu mainīt situāciju tādā izpratnē, ka mums būtu vairāk iespējas tikties ar mūsu vēlētājiem. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Luhankungs. Bilanțul după primul an de... Paldies, priekšsēdētāji. Rezultāti pēc šī pirmā gada, kad darbojas Eiropas pilsoņu iniciatīva, parāda, ka tikai, četri, tikai viena no 40 iniciatīvām ir sasniegusi viena miljonu parakstu slieksni. Pagājušais gads ir pierādījis, ka šī procedūra ir pārāk sarežģīta un, diemžēl, arī nav harmonizēta visās dalību valstīs, lai uh, neradītu šķēršļus pilsoņu dalībai Eiropas pilsoņu iniciatīvā, manuprāt, mums ir jāharmonizē kritēriju un procedūras nacionālā līmenī, lai veidotu elastīgāku un uh, drošāku tiešsaistes platformu. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī domāt par uh, iespējamu sistēmas centralizāciju, un komisijai vajadzētu būt galvenajai atbildīgajai šajā jomā. Uh, un vajadzētu izveidot arī kontaktu un informācijas punktus dalību valstīs par pilsoņu iniciatīvu. Paldies, tas bija brīvā mikrofona procedūras noslēgums, un tagad vārds atkal komisārs kundzei. Paldies, godātie deputāti, par šīm ļoti svarīgajām debatēm. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka pilsoņu iniciatīva ir svarīgs eh, elements, lai stiprinātu Eiropas demokrātiju un iesaistītu pilsoņus uh, Eiropas lietās un ļautu viņiem uh, pārāk izpausties uh, tajās jomās, kurās viņiem ir intereses un bāžas. Un uh, es ceru, ka tiešām uh, kāda no iniciatīva nonāks uz komisijas galdu, lai varam tā sākt skatīt, bet uh, kā jau es teicu un kā jūs minējāt, ir zināmas uh, problēmas uh, sākotnējā posmā. Uh, Un, protams, mums visiem, gan uh, komisijā uh, un jums un uh, padomē, kā līdzlēmējiem, arī šeit ir sava atbildība. Mēs no komisijas puses turpinām uzturēt tieši saistes paraktvāšanas sistēmu. Tas nav ideālais risinājums, bet tas ir tāds risinājums uz laiku, līdz radīsim pastāvīgu sistēmu un vai ir vajadzīga centralizēta sistēma, tas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs pētām šo iespēju, protams. Komisija eh, arī piekrīt eh, un esam arī par to runājuši ar dalību valstīm, lai pēc iespējas tiktu pazemināti datu prasību sliekšņi, lai visi pilsoņi Eiropas Savienībā patiešām varētu piedalīties. Un mēs arī uztram kontaktus ar dalību valstīm. Uh, lai tiktu pagarināti termiņi, kā jūs minējāt. Un tur mums ir ražīgs dialogs, un esmu pārliecināta, ka drīz radīsim risinājumu. Elvard kungs, jūs man uzdevāt jautājumu par kādu iniciatīvu, kurā es biju iesaistīta. Es domāju, ka manas uh, viedoklis par šo jautājumu ir skaidrs zināms. Uh, Un uh, jūs zināt arī, ko es jums teikšu, ka līguma izmaiņas nav lieta, par ko var iesniegt uh, pilsoņu iniciatīvas. Šis ir pilsoņu gads un eh, zināmā veidā katram gadam vajadzētu būt pilsoņu gadam, bet šis gads ir īpaši pilsoņu gads, un mums tas būtu jāuztver ļoti nopietni. No komisijas puses eh, gan vicepriekšsēdētāja Redinga, gan arī Šefkoviča kungs, es pati un arī vispārējie kolēģi aktīvi strādājam, eh, apmeklējam dalību valstis, apmeklējam skolas, tiekamies ar studentiem. Un mēs visi runājam par šo iniciatīvas jautājumu un turpināsim to darīt, jo tā ir lieliski iniciatīva. Jūs, kā vēlētie Eiropas tautas pārstāvji, arī uh, esat atbildīgi un es domāju, ka jūs to apzināties uh, un priekšvēlēšana kampaņa nākamā gada vēlēšanām arī būs lieliski iespēja to darīt. Mums visiem kopā ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu šīs iniciatīvas darbību, lai popularizētu iniciatīvu, jo tas ir ļoti spēcīgs instruments. Paldies par šīm debatēm, un es eh, ziņošu vicepriekšsādātājiem Šefkovičam par eh, jūsu teikto šajās debatēs. Mēs eh, ļoti cieši skatīsim šos jautājumus. Paldies visiem, paldies priekšsādātājs kundze. Paldies, komisārs Kundze. Es ceru, ka visi mūsu apmeklētāji uh, skaidri saprat, ka viņi arī var izmantot uh, pilsoņu iniciatīvu. Uh, ir jāsavāc viens miljons parakstu septiņās valstīs. Jums ir visas iespējas piedalīties. Šīs debats ir noslēgtas un tagad.